balsošana. Eiropas Tautas partijas grupas vārdā un Kristīgo demokrātu vārdā dod vārdu uh, Jozefam Daulkungam. Lūdzu. Priekšsādātāja kungs, uh, padomas un komisijas priekšsādātāji, pateicos par šo iespēju pateikt, kāpēc uh, tautas uh, partija uzskata, ka komisija un tās priekšsēdētājs būs savus uzdevuma augstumos. Eiropā ir krīze, un mēs esam saskārušies tagad ar jaunu krīzi, kura ir ārkārtīgi smaga un bīstama. Mēs pārvaram šo krīzi. Eiro ir nospēlējis savu ļoti būtisko lomu, un mēs nekad nevaram pietiekami norādīt, cik ārkārtīgi e, svarīgs ir bijis e, šis solidaritātes un stabilitātes e, mehānisms. Dargie draugi, jūs no tā esat pietiekami daudz pozitīvi ieguvuši. Vous serez, vous seriez dans quelle situation? Un, ja nebūtu uh, solidaritātes pakts, kādā situācijā tad mēs būtu? Kaut gan eh, tas bieži vien tika uzskatīts par eh, tādu eh, kavēkli, bet tāpat laikā tas ir darījis ārkārtīgi daudz Eiropas solidaritātes modeļu labā. Tas ir modelis, kuri daudzi kopē un seko, un kas ir svarīgs mūsu pilsoņiem, bet to zināmā mērā apšaub mūsu jaunie mērķi. Pasaule ir kļuvusi tāda kā daudzpolāra. Negluži tā, kā ideālisti par to ir sapņojuši, bet runa šobrīd ir vairāk par konkurenci. Uh, par tādu pacifistisku cīņu, bet tāpat laikā par savu modeļu uzspiešanu citai. Un Eiropas Savienības modeli, to mēs nedrīkstam zaudēt. Eiropas Savienībai jāpaliek pašai par sevi, tai ir jābūt atvērtai dažādām idejai, tai ir jābūt pionierim cīņā pret globālo sas sasilšanu, bet jābūt gatavai arī konkurences ziņā darboties. Un es eh, ceru, ka šai ziņā jaunā komisija ar mums sadarbosies. Mēs visi zinām, kāda ir vājie punkti Eiropā - demogrāfiskā sistēma, eh, neskaidra nākotne, rūpniecības eh, tā, turpmākie mērķi, vāja ekonomiskā pārvaldība un tā tālāk. Uh, Lai mēs visi uh, kļūstu spēcīgāki, ir nepieciešams uh, atbalstīt mūsu ekonomisko politiku, lauksaimniecības un rūpniecības potenciālu, lai nodrošinātu mūsu pilsoņu pārtiks vajadzības. Un tieši tāpēc es ceru, ka komisija ar uh, idejām un ar līdervadību strādās pie Eiropas Savienības uh, likumdošanas aktiem, kurus mēs arī. Uh, Turpmāk pieņemsim. Es ceru, ka tā aizstāvēs Eiropas uh, pilsoņu intereses un ka tā eh, nešaubīsies un izmantos visus eh, tiesiskos instrumentus savā rīcībā, dāmas un kungi, cienījamie komisāri, eh, kopā ar mums un ar padomi mums būs jāstrādā pie iekšējā tirgus stabilizēšanas. Mēs nedrīkstam atļaut, ka pastāv kādi tabū dalība valstis vairāk eh, nedrīkst noslēgt eh, savas eh, rezervētās kompetences jomas, un tam ir jāļauj visu koordinēt kopīgā darbībā. Tāpat laikā mums ir jāstrādā arī ārējā jomā, jānodrošina mūsu aizsardzības kapacitātes, tāpat arī nekomerciālā, tehnoloģiskā un izpētes kapacitāte. Eiropai ir jāaizstāv savas vērtības, miers un savu līdzpilsoņu labklājību. Eiropai jābūt globālam spēlētājam un nevis tikai vienkārši labklājības un tiesiskuma zonai tai ir jāizmanto savas, eh, savi instrumenti, un mēs eh, ceram, ka komisija efektīvi darbosies vienlaicīgi visās šajās frontēs. Un ja tas tā būs, un es to arī neapšaubu, domāju, ka komisija vienmēr varēs paļauties uz tautas eh, partijas grupu, un Barozo kungs, jūs vienmēr varēsiet uzticēties tautas partijas grupai. Un ir nepieciešams kopā mums visiem realizēt spēcīgu politisku Eiropu. Paldies! Dziękuję, panie przewodniczący. Paldies Daulkungam. Un tagad uh, Eiropas parlamenta sociālās un demokrāta progresīvās Elsēnas grupas vārdā Šulckungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi, sociālisti un demokrāti īstenībā. Uh, Eh, nevarējuši šo lēmumu pieņemt vienkārši. Pirms pieciem mēnešiem mēs balsojām par komisijas priekšsādātāju, un toreiz eh, mēs savu uzticību viņam nepaudām, bet tomēr viņš eh, guva vairākumu atbalstu, un, diemžēl, šis atbalsts bija nu, nelaimīgā kārtā atkarīgs no tiem cilvēkiem, kas necīnījās par Lisabonas lēmumu pieņemšanu. Es domāju, Eh, ka ir jāizvērtē šī kolēģija. Protams, mums ir divas iespējas. Mēs, piemēram, varam nospraust līniju, novilkt eh, tādu kā robežu līniju starp eh, kreiso un labo politiķu spānu šajā parlamentā un teikt, ka viņi balso balstoties uz savu politisko pārliecību. Bet, diemžēl, tā nav. Eiropas parlaments ir iekārtots savādāk. Un, piemēram, ne, ne Aldei, ne sociālistiem, ne tautas partijas politiskajai grupai nav vairākumu šajā parlamentā. Eiropas Savienība nav tāda uh, konstelācija, kur, piemēram, viena grupa var uzņemties uh, atbildību, uzņemties vairākumu un pateikt, mēs darīsim vispēc sava prāta. Mums ir jākaldina kompromis, un tādēļ Eiropā ir tik grūti par kaut ko vienoties. Bet labāk, lai kompromis būtu ilgtspējīgi un lai tie uh, kaldinātu vairāk uh, ilgtspējas, vairāk sapratnes, nevis tādi aši pieņemt lēmumu, kas beigās nepie kā nenovada. Deshalb ist es für uns. Tādēļ mums bija patiešām grūti pieņemt pareizāko lēmumu. Īstenībā, ka mums būtu daudz uh, lielāks prieks kopīgi ar kolēģiem citās politiskajās grupās diskutēt, strīdēties par visiem principiem. Man patiešām patīk šādi strīdiņi, bet Eiropas Savienībai ir vajadzīgi kompromisi, vienošanās ko mēs kā sociāldemokrāti varam panākt, ko mēs varam panākt no citām politiskajām grupām. Un mēs definējām skaidrus kritērijus. Viens no kritērijiem bija sekojošs. Mēs vēlamies, lai šajā komisijā politiskās vērtības eh, Eiropā tiktu uh, paceltas ļoti augstā līmenī, un ir ļoti labi, ka mēs varējām panākt, lai sociālistu politiķis ieņem ārlietu dienesta vadītāju lomu. Un es vēlējos kaut ko pateikt šajā saistībā. Ketija Eštone. Uh, Eiropas parlamentā nedrīkstētu tikt lamāta par komunisti, un viņu nolamāja kāds eh, franču politiķis, kas noliedza holokaustu. Viņai nevajadzētu atļaut ko tādu, proti, ka šāds vīrs viņu nomā par komunisti. Wir haben die Frage gestellt. Mēs uzdevām jautājumu, vai E, ir iespējams veikt sociālo ietekmes izvērtējumu un vai to var kaut kādā veidā iedzīvināt Eiropas Savienības likumdošanā. Kāds bija galvenais jautājums, vai visu to var izdarīt ar pasākumu palīdzību, piemēram, vai pakalpojumu direktīvu joprojām ir iespējams pieņemt, vai to var īstenot. Mums ir jāizveido tāds mehānisms, kas pietiekami labi var izvērtēt Eiropas komisijas veiktos pasākumus pirms pasākumu ieviešanas, piemēram, piemēram, kā ekonomiskie lēmumi ietekmē sociālās drošības sistēmas un tā tālāk. Un īstenībā tas ir kvantu lēciens Eiropas politikā, proti, ka Eiropas parlamenta likumdošanas priekšlikumi viena gada laikā tiek iedzīvināti komisijas likumdošanas iniciatīvās. Tas ir milzu progress, tas nozīmē, ka Eiropas parlaments joprojām nevar uzņemties iniciatīvas tiesības, bet mūsu balss tiek uzklausīta. Mēs to uzskatām par patiešām milzīgu lecienu uz priekšu. Un visbeidzot, mēs vēramies panākt to, lai tās spēks, kas piemīt mūsu politiskajai grupai, kas ir otra lielākā grupa parlamentā, lai mēs kaut ko varētu ietekmēt un lai bez mūsu teikšanas nevarētu panākt kvalificēto vairākumu. Jāņem vērā, ka Eiropas komisijā ir trīs vicepriekšsēdētāji priekšsēdētāji, kas ir sociālisti, jā. Daudzi uh, pauda savus šaubas, uh, šaubjās par pašreizēju komisijas sastāvu, un šorīt mums bija diskusijas, mēs paudām savas raizes. Uh, un eh, mums bija svārstīšanās, tātad, eh, kas ir liekams eh, smagākajā svaru kausā mūsu šaubas vai tas, ko mēs vēlamies sasniegt, un mēs vēlamies paust uzticību nākamo piecu gadu laikā. Tas attiecas uz visu komisāru kolēģiju. Jūs varat rēķināties ar mūsu atbalstu, ja jūs nopietni uztversiet to, ko es jums tagad saku, vai nu Eiropa kļūs par sociālu Eiropu, vai tā cietīs fiasko. Tā ir mūsu kopīga atbildība parūpēt rūpēties par to, lai Eiropas Savienība kļūtu par sociālu Eiropas Savienību. Un mēs jums dosim savu svētību. Paldies! Paldies, paldies, turpina priekšsēdētājs. Uh, tagad uzstāsies Gijs Ferhofštāts ALDE politiskās grupas vārdā. Lūdzu. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Uh, Priekšsēdētāj kungs. Mana grupa atbalstīs jauno Eiropas komisiju liberāļu alians ir atbildīga grupa. Mēs esam atbildīgi un mēs ticam, ka nākošajos piecos gados būs ļoti kritiska situācija Eiropas pilsoņiem un Eiropas Savienībai, un mums tāpēc ir nepieciešama komisija, kas varētu ņemt to visu vērā, kam būtu nopietnas atbalsts šajā parlamentā. Taču ļoti skaidri pateikšu, priekšsēdētāji kungs, mūsu atbalsts ir ar nosacījumu. Daudz vairāk nekā iepriekšējos piecos gados mēs gaidām no komisijas, ka tā būs dzinējs Eiropas Savienībai. Mums ir vajadzīga komisija, kas ir drošāka, ambiciozāka un integrētu sociālos aspektus. Komisija, kas vadītu visas stratēģijas, stratēģijas, kas varētu likt dalību valstīm darīt to, kas jādara. Un Eirozonā, man liekas, mums nākas atzīt, ir nepieciešams, nepieciešams ekonomisks pilārs blakus monetārajam pilāram. Pat labam mēs redzam problēmu, kas skaidri rāda, ka pagātnes pieeja ir bijusi kļūdaina pēdējos desmit gados ar tā saukto atklāto koordinācijas metodi. Tas ir attiecināms arī uz citām jomām. Ārējā politika, klimata izmaiņas, aizsardzības politika un šī drošā pieeja, manuprāt, atzīst, ka multipolārā pasaulē Eiropa nevar būt nozīmīga bez efektīvākas un dziļākas integrācijas. Mēs gaidām, ka jūs šo pieņēmumu ņemsiet vērā, ka jūs nāksiet klajā ar skaidrām, drošām, ambiciozām domām visos laukos. Un mēs ceram, ka jūs to izdarīsiet, izmantojot savas iniciatīvas tiesības visā pilnībā. Es runāju par komisiju kopumā. Es domāju, komisiju kā kolēģiju, kā kohēziju saturošu politisku organizāciju. Liela, stipra komisija šajā nozīmē ir ārkārtīgi svarīga. Lisabonas līgums dod jaunas iespējas, jaunus instrumentus un ceļ mūsu iespēju darboties. Uh, augstā pārstāve Eštans kundze, lūdzu, izmantojiet šos jaunos instrumentus. Mēs gaidām no jums daudz vairāk, nekā esam redzējuši līdz šim. Jūsu loma prasa to, izmantojot šo iespēju. Ko mēs mācījāmies no Haiti traģēdijas? Veidojiet aizsardzības spēkus, civilās aizsardzības spēkus uzreiz. Mūsu grupa atbalstīs šo komisiju, priekšsēdētāji kungs, ar savu liberālo nostāju un esam gatavi kopā ar jums doties tālāk pa Eiropas ceļu. Paldies! Ferhofštata kungam. Zaļo grupas vārdā Daniela Kanbendit.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 un zalās, zilās kartītes uh, likums nesaistās, neatiecas uz šo plenāru sesijas daļu. Tātad tagad ir jāizsakās tikai politisko grupu priekšsēdētājiem, tādēļ es nepieņemšu jūsu vēlmi izteikties tagad. Monsieur, tu peux, tu peux fermer ta gueule? Merci. <laughs> uh, monsieur le Président. Priekšsēdētāja kungs. Je Jūs labi zinat, ka uh, zaļo grupa nebalsos par šo komisiju. Un tāpat laikā mēs ierosinam savas idejas, mūsu skatījumu un mūsu apņēmību Eiropas labā. Barozo kungs nespēlēs šeit spēlītas. Un tas nenozīmē, ka tie, kas nebalsos par komisiju, ka tie ir pret Eiropu. Attiecībā uz zaļajiem šo spēlīt jūs varat spēlēt ar kādiem citiem, bet nevis ar mums. Mēs ierosinam sadarbību. Bez, bez, bez jebkādiem ierobežojumiem. Ja vien jūs vēlties virzīties uz priekšu uh, nodokļu jomā. Ja jūs esat par Uh, Eiropas vērtībām, tad mēs būsim kopā ar jums uh, pret uh, Eiropas individuālismu. Un arī Francija un Vācija būs ar jums. Ja jūs gribat būt līgumu garants, piemēram, ja šobrīd notiek sarunas ar padomi par to, lai izvietot bēgļus Lībijā, tad mums ir nepieciešams zināt no padomas puses, kāda ir šāda saruna juridiskā bāze, vai parlamentam būs koplēmuma tiesības. Uh, padome to pasaka tikai saruna beigās, un tas pilnīgi nav nepieņemams. Komisijai ir jāiejaucas un jānodrošina, lai Eiropas Savienības institūcijas tiktu informētas saulēcīgi par šādu sarunu juridisko bāzi. Es jums varu dot vēl daudz citus piemērus. Ja jūs gribat virzīties uz priekšu, uh, cīnoties pret uh, klimata izmaiņām, ja jūs gribat, lai. Uh, gribat uh, uzstādīt sev mērķus, tad jums ir nepieciešama sadarbība ar visām grupām un arī ar zaļo grupu. Ja jūs gribat iet uh, vēl tālāk uh, finanšu regulācijas jomā pēc finanšu krīzes, tad jums būs uh, viss mūsu atbalsts un sadarbība. Ja jūs vēlties ar savu komisiju spērt soļus uz priekšu, Eiropas aizsardzībām, pasargāšanā, mēs atkal sadarbosimies. Ja jūs gribat risināt Kipras jautājumu, jums būs mūsu atbalsts. Ja jūs vēlaties, lai mēs beidzot beidzam šo vājprātu, ka valsts kā Grieķija ir uh, ar milzīgu deficītu, tad jūs šajās situācijas regulēšanā arī saņemsiet mūsu uh, atbalstu bez jebkādiem priekšnosacījumiem. Un es to jums saku, Barozo kungs. Mēs balsosim tagad nē pret komisiju, bet mēs esam par mūsu mieru un sadarbību. Bet à la hauteur Tātad, ja jūs esat mūsu sapņu augstumos un nevis uh, parāda tikai to, ko šobrīd jūs esat spējīgi, tad uh, jā, mēs tik tiešām uh, esam kļūdījušies un esam ar jums. Pan Timoti Kirkov, pan Prevodničonsi, Eiropais. Paldies, un tagad Timotijam Kirkopam vārds Eiropas konservatīva un reformas grupas vārdā. Dažas dalībvalstis uzskata, ka komisāri noteikšana ir veids, kā risināt mājas problēmas, ja nokārtot kādus parādus. Eiropas komisijai vajadzētu sakopot sevī vistalantīgākos, pieredzējušākos cilvēkus un līderus, lai mēs risinātu lielās problēmas. Pēc gadiem, kad mēs esam cīnījušies savā starpā, mums ir jādod kādi rezultāti tajās jomās, kur dalība valstis var kaut ko gūt no Eiropas komisijas un Eiropas kopumā. Uh, Mums ir jāveicina izaugsme, jārada darba vietas, mums jātiek galā ar enerģētisko drošību un klimata izmaiņām. Un ir nepieciešams Eiropas budžeta reformas un izdevuma reformas. Barozo kungs ir īstais līderis, lai komisiju virzītu uz priekšu. Viņš izklāsīja ļoti nopietnu dienas kārtību. Šī dienas kārtība mums ir atbalstāma. Katrai dalību valstī vajadzētu nosūtīt vislabākos kandidātus, un dažos gadījumos tas tā nav noticis. Protams, viņam jāatbalsta komisija, mēs neko citu nevaram gaidīt no tāda līdera. Taču organizējot šo komandu, viņam, protams, ir izdevies sasniegt labāko rezultātu, ņemot vērā to, kādi bija iespējas, taču daudz cilvēku ir komisijā, manuprāt, ir ļoti vāji. Daudz ir aizgājuši prom no politiskās ievirzes. Mēs, protams, strādāsim konstruktīvi ar katru komisāru un būsim gatavi pozitīviem pārsteigumiem, taču mums ir nepieciešams novērtēt komisiju ik pa laikam. Uh, Prezidentkungs, šis process nav pieņemams mums pilnībā, un tā iemesla dēļ Eiropas konservatīvā un reformisti šodien nepiedalīsies balsošanā. Dažas grupas nav vienotas, mēs esam vienoti savā pozīcijā. Paldies! <laughs> Paldies runātājiem, saka priekšsēdētājs. Eiropas apvienoto kreiso un Ziemeļu valstu zaļo kreiso spēku konfederālas grupas vārdā Latars Biskijs. Priekšsēdētāja kungs, Barozo kungs, kolēģis un kolēģi, arī mana politiskā grupa ļoti aktīvi piedalījās komisāru kandidātu uzklausīšanā. Eh, daži komisāri atstāja patiešām labu iespaidu. Uh, nu, mēs īstenībā nebijām īpaši sajūsmināti par vairāku portfeļu sadalījumu. Jāņem vērā, ka arī šis augstās ārlietu pārstāvis uzdevumi bija visai necaurskatām. Nu, varbūt nākotnē kaut kas mainīsies. Viņa vienlaicīgi ir arī komisijas vicepriekšsēdētāja. Bija arī kolēģi, kas mums pat eh, tiešām lika vilties. Un, protams, eh, vajadzētu runāt par to, kādi ir viņa politiskie uzdevumi, kurp vajadzētu virzīties Eiropas integrācijas procesam un kādus uzdevumus šie kandidāti uzskata par nozīmīgākajiem. Mēs uzklausījām ļoti daudz eh, tādu izplūdušu nekonkrētu atbilžu, ko mums būtu grūti atbalstīt. Uh, Mēs vēlamies eh, sociālāku Eiropu, bet eh, daudzi runā par deregulāciju, par privatizāciju un eh, runā arī par tā saukto elas drošību. Mums jārunā par darba ņēmēju elastību un sociālā drošība bieži vien ir pēdējā vietā tikai. Klimata pārmaiņas arī ir ierakstīts darba kārtībā, bet mēs neredzam, ka kāds atteiktos no kodolenerģijas vai ogļu dedzināšanas. Protams, e, ir jānosprauž augstāk mērķi runājot par e, cīņām pret klimatu pārmaiņu. Ja mēs runājam par e, atbruņošanos, neviens nerunā par atteikšanos no atomieročiem Eiropas Savienībā. Barozo kungs, es, protams, ļoti augstu vērtēju to, ka kandidāti piedalījās šajā uzklausīšanā, bet mana politiskā grupa nevar uh, paust savu labvēlību jūsu kolēģijai. Mēs teiksim, nē, paldies, paldies, uh, turpin priekšsēdētājs. Un tagad President. Tagad uzstāsies Nigels Faračs, lūdzu. Nākošais paudzies bērniem stāstīs, ka kādreiz Eiropa bija sašķelta, ka bija karš, ka bija siena, kas šķīra kontinentu. Un austrumos bija komunisms, kas nogālēja simtiem miljonu cilvēku. Taču tad nāca laime. Siena mūris sabruka, un mums ir 27 nāciju kopiena pusmiljards tagad dzīvo mierā un demokrātijā. Taču, diemžēl, es jums vēl kaut ko pastāstīšu. Man vēl jums daudz kas jāsaka. Man tagad vajadzētu laikam apsēsties tā ir pirmā reize, kad esmu saņēmis tik lielus aplausus. Un man būtu vēlēšanās arī apsēsties, taču es turpināšu. Diemžēl stāsts turpinās. Politiķi kļuva ļoti rīgi. Viņi gribēja naudu sev, gribēja varu un ķērās pie meliem, un nepatiesības un izveidoja vislielāko birokrātisko apvērsumu, kādu pasauli jebkad ir redzējusi. Taču nebija jāšauj, viņi bija daudz gudrāki, viņi to izschēmoja daudz labāk. Viņi izveidoja jaunu līgumu, Lisabonas līgumu, un tad 27 cilvēkiem tika dot totāla vara neierobežota vara, un šie cilvēki pieņems visus likumus. Protams, viņiem jau bija karoks un himna, taču viņi sāka veidot jaunu valsti, taču ignorēja tautas. Viņi izveidoja tikpat ļaunu sistēmu, kādā Austrum Eiropas tautas bija dzīvojuši pirms tam. Taču visneparastākais ir tas, ka daudzi no jaunajiem priekšniekiem arī bija strādājuši šajā iepriekšējā ļaunajā sistēmā austrumos, taču plāns nebija īsti labs. Un monetārā schēma sabruka, taču jaunie priekšnieki joprojām neklausās uz cilvēkiem. Viņi desmitiem miljonus ziedoja dažādiem mērķiem, taču beigu beigās cilvēkiem bija jāķerās pie vardarbības, lai atgūtu savas nacionālās valstis un demokrātiju. Un, diemžēl, viņi nekā nebija mācījušies no pagātnes. Parlaments, pirms jūs dodat varu šiem cilvēkiem, atcerieties, ka pirms 60 gadiem par Eiropu nolaidās dzels priekškars, un tagad ir dzels dūre, kas Paldies, saka priekšsēdētāji kungs. Paldies, paldies! Stāsies Hans Pēters Mārtiņš pie politiskajām grupām nepiedarošo vārdā. Nu jā, pēc pasaku stāstīšanas, ko mēs nu pat uzklausījām, varbūt ir laiks atgriezties realitātē. Manam dēlam ir 17 gadu. Viņš ļoti intensīvi mācās angļu valodu, jo viņš zina, ka angļu valoda ir galvenā darba valoda. Un viņš, protams, cer tādā veidā uh, uzlabot savus iespējas darba tirgū. Viņš ir uh, ļoti apņēmīgs Eiropietis, bet Eiropas Savienības politika viņam jau ir līdz brošai. Un es domāju, tas ir pamatoti. Uh, Špīga laikraksts Vācijā arī raksta par šo nogurumu no Eiropas Savienības. Tas arī ir pamatoti. Bet ir ļoti daudz cilvēku, kas vēlas piedzīvot drosmi veiksmīgu un uh, bieži vien efektīvu demokrātiju 21. gadsimtā, bet šie cilvēki, kas sēž eh, šeit mm, krēslos, vai viņi patiešām ir labākie un čaklākie, mēs redzam vairākus pilsoņus, kas ir noveduši pie tā, ka uh, eh, labējie radikāļi joprojām nevar apvienoties politiskajā grupā. Mēs visi esam apņēmības pilni eiropieši, dedzīgi eiropieši, bet mēs esam ļoti norūpējušies un arī vīli vīlušies tajās personālajās, ko jūs mums piedāvājat. Uh, vai, piemēram, eh, jūs varat eh, um, pieņemt darbā tādu asistentu, kas tik briesmīgi runā angliski kā Ginters Otingers, eh, ir pat filmiņu YouTube, kur visi var šo filmu nostīties un pasmieties par viņu angļu valodas izrunu. Un priekšsēdētāji kungs ir ļoti daudz pieredzējuši parlamentārieši, kas varētu patiešām izdaiļot jūsu biroju, jūsu darbinieku rindas, bet kādēļ jūs neņēmāt citu vācietu, tāpēc, ka jūs nevarējat, kādēļ jūs neņēmāt pieņemāt labāks cilvēks. Jā, ir viena zviedrieta jūsu komisijā, kas ir patiešām laba speciālists, bet par to ir, ar to ir par maz. Jūs joprojām nevarat pieņemt suverēnas lēmumus, neesat uh, neatkarīgs, un diemžēl mēs joprojām nevaram uh, atteikties no viena komisāra šajā komisijā. Un, diemžēl, uh, tāda situācija, demokrātiska situācija nav izveidojusies. Mēs esam atgriezušies tādos laikos, kāda valdīja Austrijā 19. gadsimtā. Un, ja jūs šādi turpināsiet, jūs uh, sasniegsiet tieši tieši pretējo, nevis vairāk demokrātijas. Paldies! Džinkuje! Paldies! Paldies par šo izteikumu. Vārds Bruno Galnešam, kurš grib nākt klajā ar personīgu paziņojumu. 151. Atbilstoši 152. reglamentu pantam. Merci, exactement... Paldies, priekšsādātājs, runāšu pavisam īsi. Priekšsādātāja kolēģi Šulca kungs uh, mani, uh, norādīja uz mani, ka esmu noliec holokaustu. Es gribu teikt Šulckungam, ka viņš ir kļūdījies, un es labprāt uh, varu ar viņu tikties un runāt, vai arī citiem deputāta uh, locekļiem, kas ir atbildīgi par deputāta imunitātes jautājumiem. Esmu gatavs Uh, pārunāt šo Francijas apelācijas uh, tiesas lēmumu, kas attaisnoja visus uh, šīs apsūdzības, kas pret mani bija vērstas. Es tiku apsūdzēts, tāpēc, ka mani vārdi un izteikumi tika absolūti izņemti no attiecīgā konteksta. Un mani pretinieki bija tā teikt eh, salikuši kopā šos eh, apvainojumus un tos nevarēja uzturēt likumiskā kārtībā. Tas ir ļoti tāds rēts nolēmums, jo tas ir nolēmums, kas, eh, kas ir izteikts citā jurisdikcijā. Šāda veida nolēmums tiek izdarīts ļoti reti. Dreifūs lieta kādreiz tāda bija. Un uh, Galnišs kungs ir tikpat nevainīgs kā Dreifūs kungs savulaikus. Un es nekad neteicu, ka Aštons kundze ir komunists, es vienkārši teicu, ka viņa ir viens no tiem pacifistiem, ko eh, kā Ļeņins un viņa biedri. Golnišs. Galnišs kungs, jums bija dots vārds tikai paziņojumam. Paldies! Runātājs tiek pārtraukts. Golnišs. Galniša kungs, priekšsēdētājs viņu pārtrauc. Paldies, Galniša kungs, par jūsu personīgo paziņojumu. Tas bija tikai tātad jūsu personīgais paziņojums. Paistvā, prehodžimi do głosowania. Šis... Tagad mēs pārējām pie balsojuma. Mēs visi zinām, cik svarīgs ir šis balsojums. Atbilstoši darba kārtībai mēs balsosim par trīs rezolūcijas projektiem attiecībā uz komisijas kolēģiju un sastāvu. Mēs balsosim par zaļo un Eiropas brīvās apmienības grupas eh, rezolūciju, nekāda grozījuma nav. Sākam balsot par šo rezolūciju, kas par? Pret? Atturas? Noraidīts? Tagad mēs balsosim par Eiropas apvienotā kreiso un Ziemeļvalsts zaļo kreiso spēku konfederācijas grupas rezolūciju eh, bez grozījumiem, kas par, pret, atturas. Eh, rezolūcijas projekts noraidīts. Tagad mēs balsosim par Eiropas konfederatīvo un reformistu rezolūcijas projektu bez grozījumiem. Eh, nominālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 694 balss kopumā, 52 par, 690 pret, 33 atturās, tā tad rezolūcijas projekts noraidīts. Porządek dzienny przewiduje głosowanie nad projektem decyzji w sprawie zatwierdzenia składu. Nākošais darba kārtībā ir balsojums par e, komisijas e, kolēģijas iecelšanu. Kopīgs lēmuma projekts, e, un mēs balsojam personālu balsojuma veidā. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 488 za. 488 balss prat, 137 pret, 72 atturās. Paldies, dāmas un kungi! Like es gribētu sirsnīgi sveikt jaunievēlēto uh, komisiju, komisijas kolēģiju un uh, Barozo kungu un visus komisārus. Sveicu jūs! Vi, mums visiem priekšā ir daudz darba, pilsoņi no mums daudz sagaida un mums ir jārīkojas un jādod rezultāti. Un es nekavējoties gribu informēt uh, rotējušās prezidentūras priekšstādētāju un arī Eiropas padomas priekšsēdētāju par mūsu balsojuma rezultātiem. Un Komisija ir apstiprināta līdz uh, 2014. gada 31. oktobrim. Tātad tāds ir tā, tās pilnvaru termiņš. Paldies visiem! Council. Yeah. Mr. Uh, Lopez Uh, yes, colleagues. Kolēģi. Jūs gribat runāt? Lūdzu, sēdiet. Lūdzu, apsēdieties uz brīdi. Padomas pārstāvis vēlas ko teikt. Prezidentkungs. Kāpēc es par to nezināju? Uh, statement by the Council. Padoms paziņojums. Lūdzu. Barozo kungs, Barozo kungs! Divas minūtes pagaidiet, lūdzu. Padoms paziņojums. Lūdzu. Kāpēc jūs man neteicāt? Paldies. Paldies, priekšsēdētāj, kungs. Es vēlējos ļoti īsi izteikt padomus prieku un apsveikt Barozo kungu un komisiju kopumā ar apstiprinājumu, ko viņi ir tikko saņēmuši no Eiropas parlamenta. Tuvāko mēnešu un gadu laikā Eiropas parlaments un komisija kopā cīnīsies ar izaicinājumiem, kāda ir Eiropas Savienībai - klimata pārmaiņām, drošības, globalizācijas un citiem jautājumiem. Mums ir jāizvairās no tādām krīzēm, kur mēs vēl pārdzīvojam, Mums ir jāsāk jaunas institucionālas iniciatīvas, kas izriet no Lisabonas līguma solidaritātes klauzulu un, protams, mūsu ārējās dienest. Eiropas parlamentam un komisijai šais jautājumos bijis ļoti liela teikšana, un mēs padomē gribam, lai komisija sasniegt pēc iespējas vairāk. Protams, jūsu pilnvaras, jūs var ir ierobežota, bet tā ir diezgan liela. Un mēs ceram, ka komisija darbosies ātri un labi, jo Eiropas pilsoņi grib, lai tas tā būtu. Eiropas pilsoņi grib, lai pēc šī neskaidrības perioda mēs visi ķertos pie darba, atgūtu pazaudēto un sāktu Eiropas attīstībā šo jauno stādiju, ko varētu raksturot kā 21. gadsimta Eiropu. Tāpēc gribētu teikt Barozo kungam. ka viņam runājot par Eiropas nākotni būs pilns atbalsts arī no Eiropas padomas. Ja viņš veidos lielāku Eiropu un iesaistīs pilsoņus tajā vairāk, tad šis atbalsts ir nodrošināts. Paldies! Paldies! prezidentūras vārdā. Tagad došu vārdu Barozo kungam atbildēji. Paldies priekšsādātāji, cienījamie parlamenta deputāti. Runāšu pavisam īsi, gribu uh, savā un visas komisijas kolēģijas vārdā savu sirsnīgāko pateicību par to uzticību, ko jūs mums esat demonstrējuši. Mēs esam lepni un gandarīti par šo balsojumu. Mēs eh, redzam, ka mums ir spēcīgs atbalsts eh, politisko grupu vidū. Tas ir ārkārtīgi svarīgs brīdis Eiropai un eh, mandāts drošai, stingrai rīcībai. Tāpat gribu pateikties padomas priekšsādātājam par viņas sirsnīgiem vārdiem. Domāju, ka šobrīd esam gatavi ķerties pie darba, bet gribu izteikt vienu komentāru. Šī balsojuma laikā es dzirdēju dažas piezīmes, un es ļoti skaidri gribu norādīt, ka tie, kas eh, salīdzināja demokrātisku Eiropu ar total, total, totalitārisko Austrum Eiropas režīmu, viņi nezina, kas ir totalitārisms, un viņi nezina, kas ir demokrātija. Eiropas Savienībā Mums ir demokrātisks Eiropas parlaments, un šī šeit ir demokrātija. Eiropas Savienībā mums ir ievēlēta, jūsu ievēlēta Eiropas komisija, un jūs esat Eiropas eh, pilsoņu ievēlēta deputāti. Tā ir Eiropas demokrātija. Un mēs uzskatām, ka tā demokrātiskā leģitimitāte, ko jūs mums esat snieguši, mēs esam Tāpēc lepni un uh, apņēmības pilni strādāt Eiropas uh, demokrātijas labā, jo uh, Eiropa ir uh, brīvības un demokrātijas uh, bāka. Paldies, saka priekšsēdētājs. Uh, well, this is the end of. Ar to mēs noslēdzam šo darba kārtības jautājumu un ir laiks uh, apsveikt komisiju. Paldies!